Tātāji, pirms pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta man ir pāris paziņojumu. Vācijas varas iestādes man ir informējušas, ka Aneta Kuņas aizstās Klaus Hainu Lēni sākot no 2014. gada 12. marta saskaņā ar 7. pantu 1. punktu par Eiropas parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vēlēšanās un saskaņā ar 4. pantu 1 un 4. apakšpunktu parlamenta reglamentā parlaments eh, E, pieņem Anetes Kovis ievēlēšanu, sakot ar šī gada 12. mārtu. Lūk, apsveicam šeit jauno kolēģi un atgādinam, ka saskaņā reglamenta 3. punktu, 2. apakšpunktu mēs nevaram viņu uzskatīt, e, piešķirt viņai pilnas deputātas tiesības, kamēr nav pārliek, pārbaudīta viņas e, attiecīgās interešu konflikti un stāsies spēkā pilnas tiesības Mm, tajā brīdī, kad, lūk, tiks eh, pārbaudīt šī deklarācija par to, ka viņas darbība nav pretrunā pašais šeit deputāta amatā ieņemajiem amatiem. Viņi turklāt darbosies